Eiropas parlamentam. Muy buenas tardes, les Esiet sveicināti no Briseles un no Eiropas parlamenta mītnes, kas šodien ir kļuvis par milzīgu televīzijas studiju. Mēs šodien strādājam šeit dienā, kad Eiropieši balso par uh, E, kandidātiem darbā šajā Eiropas parlamentā. Un mēs runāsim par Eiropas nākotnī. Mēs runāsim dažādās valodās. Tieši tāda ir arī Eiropas Savienība, un šeit mēs pārstāvam dažādas kultūras, dažādas valstis. Un pateicoties uh, Eiropas parlamenta eh, tulku darbam, mēs varēsim savā starpā saprasties. Un mūsu šī vakara nosaukums ir Ko vades Eiropas, kur vien tu dodies Eiropa? Un mēs runāsim ar, par jautājumiem, kas ir saistāmi ar Eiropas nākotni, Eiropas parlamentu nākotni, vai e, Lisabonas e, līgumam ir nākotne, vai ekonomiskā krīze apdraud e, Eiropu, vai var veidot Eiropu ar eiro skeptiskām valdībām. Mēs esam kopā šovakar ar Margot Valstrēm no Zviedrijas, viņa ir Eiropas komisijas viceprezidente viena no personām, kas atbild par to, lai Eiropas pilsoņiem būtu informācija par to, kas ir Eiropa. Esiet sveicināti, Valstroms kundze. E, nākošais e, ir Mario Seppi. Viņš ir ekosok priekšsēdētājs e, un cilvēks, kas strādā pie sociālajiem jautājumiem, tāpat arī pie Eiropas ekonomikas aktualitātiem. Esiet sveicināti. Un nākamais ir Rikārdo Perisiks. Viņš ir Itālijas ārlietu institūta dalībnieks. Uh, un viņš ir strādājis ģenerāla direktorātos un ļoti labi pārzina Eiropas rūpniecību. Un arī sveicam Jose Marija Kasado, kurš ir pasniedzējis Kordovas uh, eh, Universitātes Žanmonē katedrā. Uh, viņš ir ar ļoti lielu pieredzi Eiropas eh, monetārās savienības veidošanā. Un arī Ričārds Sinots, kurš ir uh, Dublinas universitātes uh, pasniedzējs Viņš ir eksperts Eiropas Savienības domas pētījumos, un viņš ļoti labi pārzina tāds jautājums kā Eirobarometrs un politiskā kultūra. Esiet sveicināts! Un kopā ar mums ir arī šovakar eh, Kristīna Siganidu, Grieķijas žurnāliste, viņa pārstāv RT3 kanālu, un kopā ar mums šovakar ir arī Dominika, es mēģināšu tagad pareizi izrunāt uzvārdu Pstukovska kura e, strādā kā žurnāliste izdevumā Gazeta Viborčā, kas ir viens no lielākajiem izdevumiem gan Polijā, gan arī visā Eiropas Savienībā. Un sāksim ar Margot Valstrēmu. Vienas no bažām, e, kuras mēs ļoti bieži dzirdam šajās vēlēšanās, e, ir dalība vēlēšanās. Kāda, jūsuprāt, ir dalība šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās? Uh, miks. Uh, Šķiet, ka šī aina ir tāda diezgan neskaidra. Nedaudzās valstīs ir palielinājusies vēlētāju aktivitāte. Lielākā vairumā dalībvalstu vēlētāju aktivitāte ir apmēram tāda pati, kā bija iepriekšējās vēlēšanās, un ir dalībvalsts, kur šī aktivitāte ir zemāka. Ir daudz un dažādi faktori, kas, protams, ietekmē šo vēlētāju piedalīšanos. Arī Eirobarometra dati rāda, ka Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā notiek debats nacionālā mērogā valstīs, tātad cik daudz ir šīs debats par Eiropu, un tas ļoti tiešā veidā ietekmē to, kā vēlētāji uztver vēlēšanas un to, cik svarīgi ir izmantot savas tiesības vēlēt para la futura construcción. Un vai tas varētu būt kā problēma Eiropas veidošana nākotnē, kad eh, parlamentam varētu būt vairāk eh, pilnvaru, tad, kad ir mazāk dalība, tas varētu eh, sagrozīt pārstāvniecību parlamentā? Jā, protams, mēs gribētu, lai vairāk cilvēku piedalītos vēlēšanās, jo tas tikai stiprinātu Eiropas parlamenta leģitimitāti. Un uh, Tas būtu labāks veids, kā ievēlēt deputātus. Tas pats, protams, attiecas arī uz dalību valsts nacionālajiem parlamentiem. Protams, nav tāda līmeņa, tādas svītras, ko mēs varētu novilkt un teikt, ka šīs līnijas vairs nav šīs leģitimitātes. Tāpat arī kā dalībvalstu parlamentos. Tā ka vienkārši ir jāvirzās uz priekšu šajā darbā un eh, jāmēģina panākt to, lai tiktu izvērstas eh, politiskās debatas eh, dalībvalstu līmenī. To mums ir jāturpina darīt. Šīs ir vēlēšanas, kurās katrs indivīds, individa balss nozīmē daudz vairāk nekā varbūt nacionālās vēlēšanās. Candidate un individual candidate. Tieši izvēloties arī personības, pa, konkrētus kandidātus, un man liekas, tas ir izpaustāk šajās vēlēšanās. Un tagad atsauksimies uz eiro barometru, manuprāt, cienot kungs, jūs tieši vēlējāties izteikties. Paldies, jā, es gribu piekrist, ka ir ārkārtīgi svarīgi censties nodrošināt, lai arvien vairāk cilvēku balsot šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un te es piekrītu Valstroms kundzes teiktajam. Trijās valstīs ir bijusi ļoti zema vēlēšana aktivitāte. Viena no tām ir Dānija, jo Dānijā gan tāpat laikā notika ļoti būtisks referendums. Par uh, troņmantnieku ka par tālākas eh, troņmantnieku tiesību, eh, tiesību pārņemšanu. Un eh, līdz ar to varbūt arī tas nospēlēja savu lomu un ietekmēja šo te līdzdalību. Es domāju, diemžēl runātājam nepareiz piesprināts mikrofons un viņš gandrīz nav dzirdams tulkiem. Jā, šķiet, ka šī tehniskā problēma tiek atrisināta. Tātad vajadzētu sākt to sākumu. Jā, šķiet, ka tas tā ir jādara. Jautājums bija par eh, to. Jūs runājat par eiro barometru un uh, Eh, problēmām, kas ar to saistītas. Eh, eh, Jā, es jau sacīju, ka piekrīt Valstrēmas kundzē par to, cik svarīga ir vēlētāja aktivitāte, jo, ja tā ir zema, tā ir zema, un vidējā tā ir kaut kur 50% vai pat zemāka. Uh, atkarībā no tā, kā mēs to mēram. Un tā ir problēma, jo, ja jūs gribētu uzzīmēt, teiksim, tādu grafiku, nu tad, eh, protams, ir šī augšupērstā tendence, ja mēs eh, paņemam, eh, teiksim, šīs te vēlēšanas jau no 79. gada, lūk, šī te lejupslīdošā līnija tomēr ir vērojama. Un tā ir nopietna uh, problēma trīs valstīs uh, ir pieaudzis. Uh, Dalī, ir pieaugušie dalību vēlēšanās. Uh, Dānijā, piemēram, uh, vienlaicīgi notika svarīgs referendums par troņmantošanas tiesībām un uh, dzimumu līdztiesības jautājumu šajā jomā. Uh, Un, protams, noteikts elektorāta procents atbalstīja šo referendumu, un tāpēc arī, lūk, tur varbūt ir tādi rādītāji, kādi tie ir. Bet problēma ir tāda, ka ir nepieciešams apvienot uh, vēlētāju aktivitāti, ar to nozīmīgo darbu, ko dara uh, parlaments. Jo parlamentam ir ļoti svarīga loma gan attiecībā uh, pret padomi, gan attiecībā pret komisiju. Tam ir pavisam īpaša loma. Ir divi faktori, kas varētu veicināt vēlētāju aktivitāti. Pirmkārt, cilvēkiem ir jāatvieglo iespēja piedalīties vēlēšanās, un nav laba doma uh, jūnijā skaistā saulainā laikā brīvdienā organizēt vēlēšanas, jo uh, tad cilvēki plēno atpūtu, brīvdienas. Nu, tas ir tāds tīri praktisks solis, bet galvenais ir mobilizēt vēlētājus. Ir jāpanāk, ka viņi vēlas balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un kā mums to izdarīt, tas ir jautājums. Un Mēs, piemēram, šeit eh, Beļģijā un arī eh, eh, Spānijā vēle redzējām, vai mēs nevarētu maz noturēt vēlēšanas tādā dienā, kas neveicina doties, doties brīvdienās. Jā, tas mums ir jādomā mm, varbūt ilgākā termiņā. Bet taču runājot par, par dalību vēlēšanām, ir ļoti daudz elementi, kas iesaistās šajā, šajā procesā un e, kas e, iesākās jau pirms gadiem, un rezultāts ir brīžam pat necerēts un negaidīts. Es Eh, runājot par Eiropas nākotni, par sapņiem, par, par Eiropas nākotnes jautājumiem, kādi mūsu priekšā ir, eh, mūsu, eh, mums būtu jādomā par to, kā mēs mācām, kā mēs audz, audzinām Eiropu, kā to varētu tuvināt pilsoņiem, lai varētu viņiem likt to apzināties daudz labāk, un arī, manuprāt, Eh, arī šīs dienas debats ir ārkārtīgi svarīgs, ir tīpaši runājot par eh, Lisabonas līgumu, par eh, Eiropas parlamenta lomu institūciju vidū, kas būs ārkārtīgi nozīmīgs nākotnē sepīkungs Mēs runājam par spēcīgākām Eiropas institūcijām ar lielākām pilnvarām. Eh, vai Eiropas pilsoņi tās uzskatītu par sev tuvākām? Jā, protams, tā nav tīra loģistiskas, loģistikas problēma vien. Un ne jau datums ir svarīgs. Es domāju, ka problēmas pamatā ir tomēr politiski iemesli. Uh, Ja es eh, vēlētos piedalīties vēlēšanās, es sev uzdot jautājumu, kādēļ es vēlos vai nevēlos balstot. Īstenībā, lai es varētu nobalsot, ir vesela vilkne šķēršļu. Pirmkārt, valdības, kuras eh, nepārtraukti degradē Eiropu, noveļot eh, visas vai, visu vainu vienmēr un uz Eiropu. Uh, Eh, par saviem neizdarītajiem mājas darbiem. Nākošā lieta - Eiropas vēlēšana kampaņa, kampaņa būtībā nebija tāda visa Eiropas kampaņa, jo bija organizētas 27 dalībvalstu uh, vēlēšanu kampaņas un katrā valstī tika runāts par savām uh, eh, pašmāju problēmām. Un veicot aptauju, mēs nonācām pie secinājumu, ka 20 dalībvalstīs galvenokārt eh, runa ir par varas sadalījumu valsts iekšienē un nevis par Eiropas jautājumiem. Nu, manā valstī varbūt vēl uh, pat ekscentriskāk jautājumi parādījās uh, šajā kampaņā, vai, piemēram, Beļģijā, kur uh, tika risinātas reģionālas eh, pro, rakstura problēmas, kas ir saistīts ar nacionāliem jautājumiem, tālāk uh, taksometru šoferu, uh, teiksim, nosacījumu, kas tiek izvirzīti viņiem un tā tālāk, lūk, šādi jautājumi, kam nav nekāda sakara ar Eiropu. Un uh, Valstrēms kundze jau to minēja, ka cilvēki ļoti bieži uzlūko Eiropu kā tādu ļoti attālinātu birokrātisku veidojumu. Un tas Un tieši tādēļ cilvēku emocijas varbūt mm, nav saistīts ar Eiropu. Mm, Eiropa tiešām cenšas veidot labāku sociālo vidi, mm, taču, ja mēs cilvēkiem par to nestāstīsim, un ja viņi nesapratīs, kā šie procesi notiks, tad viņi arī nedosies balsot. Rezultāti, teiksim, tie, ko mēs redzam šodien, ir līdzīgi tiem, kā tie bijuši pagātnē. Bet eh, svarīgi ir izcināt būtisks jautājums šodien, piemēram, izēja no krīzes. Ja Eiropas Savienība var nospraust skaidrs vadlīnijas, kā iziet no krīzes, un eh, Eiropas parlaments izmantos eh, savas koplēmēji tiesības, tad arī sabiedrība mūs sapratīs labāk. Pulkstens tūlīt būs deviņi un mums pievienosies e, Grieķijas RT3 e e, žurnālisti Kristīna. Tagad būs tavu kārtu uzdot jautājumu mūsu viesiem. Sināt, kungs, kā jūs domājat, kādu liksen, likten, kāds liktenis piemeklēs Lisabonas līgumu? Atvainojiet, es nevarētu atkārtot. Es domāju, ka jūs runāsiet grieķiski, es koncentrēšu uz tulkojumu. Es gribēju jums jautāt, vai šim Lisabonas līguma piedzīvojumam būs laimīgs beigas? Visas liecības liecina par to, ka tas tā būs. Ir tāds stabils atbalsta līmenis, kas pārsniedz 60%, vismaz tā liecina pēdējā sabiedriskās domas aptaujas īrijā. Ja Un es domāju, ka galvenokārt šīs te sarunas starp īrijas valdību un kolēģiem Eiropas Savienības līmenī ir bijuši ļoti veiksmīgs. Tās vēl nav noslēgušās, tas notiks jūnija, jūnija mēnesī, taču tās ir spēlējuši svarīgu lomu. Un es vēl gribētu sacīt, ka uh, referendumi, ja tos atkārto, nu varētu teikt, ka tās ir tādas mācību process. Uh, un pat bez īpašas kampaņas var mainīties viedoklis. Tomēr es e, gribētu sacīt, ka uh, Lisabonas līguma laimīgas beigas varētu sagraut tās, kas pašlaik notiek apvienotie karalistē. Jā, es varētu uzdot savādāk jautājumu. Jā, piemēram, e, ir nobalso par, un uh, arī Čehija ratificē šo te līgumu. Uh, Un Kamerāna kungs atļauj Britiem e, veidot savu referendumu, ko tie tik ļoti vēlas. Ziniet, šeit viss ir atkarīgs no kārtības, kādā tas notiks. Jo, ja īri nobalsoja jā, un ja e, čehi ratificēja, tad Britiem vienkārši jāpieņem savs lēmums. Uh, Taču, ja notiks ļoti strauja varas eh, nomaiņa Lielbritānijā, un Kamerāna kungs ļoti drīz kļūs par premjeru, un uh, tas viss notiks pirms īriem būs iespēja balsot referendumā, tad, tad, varētu, tad varētu tiešām rasties problēmas. Jo tad īri varēs pateikt, nu, bet Briti jau tur to visu eh, izdarīja, tagad tā vairs nav mūsu atbildība. Uh, Un gal galā e, nevar zināt, īri jau var arī saspītēties un darīt pavisam savādāk par sprīt, brītiem, teikt, lūk, brīt izdarīt tā, bet mēs tagad darīsim šitā. Un tagad man jautājums Valstrēms kundzei. Uh, Kā jūs domājat, eh, vai jādara tā, kā Sārkozī kungs liek priekšā, ka jānozīmē Eiropas vadība, tad komisijas vadītājs pēc īra referendumu? Nu, ziniet, šis ir jautājums, kas ir jāizlem Eiropadomei par to, kāda būs notikumu secība turpmāk. Es šeit nevaru uh, izteikt nekādus minējumus. Un kas Ādokungam jautājums? Vai jūs domājat, ka sociālistiem būtu jāpiedāvā cits eh, parlamenta priekšsēdētāja kandidāts? Es eh, neesmu eksperts. Politikos, pero... Politiskos jautājumus, taču pilnīgi skaidrs, ka mana akadēmiskā pozīcija eh, būtu tāda, ka tas ir pilnīgi normāli. Ir nepieciešams līdzsvars starp parlamentārajām grupām. E, kas pārstāv visu to parlamentāro varavīksnes loku, kas ir, e, kas ir Eiropā un ir nepieciešamas sarunas, e, kuru rezultātā mēs nonākam pie priekšlikumiem, pēc, pēc, pie pretpriekšlikumiem un manuprāt, šie temati ir ļoti svarīgi. Vai valdību vajadzētu reformēt, kā piemēram Spānijas valdība ir eh, paziņojusi, ka atbalstīs pašreizējo, eh, pašreizējo komisijas priekšstādātāju, kas ir no citas partijas, tas ir eh, ārkārtīgi savdabīgi. Tas būtu kā savu savu veidu precedents. Taču es gribu teikt, ka nekas nav neiespējams. Dominika. Last, uh, Jā, pēdējo mēnešu laikā šajos krīzes apstākļos daudz cilvēki sūdzējās, ka Eiropa nedara pietiekam daudz, lai risinātu šos, uh, šo krīzi, bet Eiropai nav tik daudz iespēju. Komisārs Kundze, varbūt jūs varētu pastāstīt, vai jūs domājat, ka Eiropas komisijai un parlamentam būtu nepieciešamas lielākas pilnvaras, iespējas rīkoties šāda veida situācijās? Jā, paldies. Es domāju, ka jautājums lielā mērā atkarīgs no Lisabonas līguma ratifikācijas, eh, jo, jā, tas ir jautājums par varas sadalījumu starp iestādēm un jautājums par to, kādas pilnvaras konkrēti ir Eiropas Savienībai. Tas ir arī jautājums par to, kas un kādā veidā pārstāv Eiropas Savienību. Jo ir nepieciešama šī viena vienotā balss Eiropas vārdā arī starptautiskā mērogā. Šis jautājums ir viens papildu jautājums mūsu komisijas darba kārtībā, un mēs redzējām, cik šis jautājums ir svarīgs krīzes apstākļos. Komisijas priekšsādātājs ļoti ātri reaģēja un centās noteikt, kādas ir Eiropas intereses un vajadzības šajā situācijā, un tāpēc mums ir jāstrādā kopā, lai mēs varētu risināt šādu krīzes situāciju. Katrā ziņā Šis aspekts mums vienmēr būs jāpatur prātā un jādomā, vai mēs varētu tomēr vēl efektīvāk, iedarbīgāk darboties. Un tas atkal saskana ar šo leģitimitātes jautājumu un vēlētājiem. Tā tad ir jāspēj nodemonstrēt, ka jā, ka mēs spējam risināt uh, krīzi un reāls problēmas, ja mēs tādām saskaramies. Un to ir jādara tādā iedarbīgā, pareizā veidā. Tā ka jā, mēs noteikti esam mācījušies no notikumiem. Tas jau ir noticis. Pirmkārtām gribētu teikt parlamentam, politiskajām grupām, nebaidieties no politiskās konfrontācijas, jo uh, vēlētāji tieši to arī ievēros, viņi tos gribēs redzēt. Domāju, ka dalību valstīm Vajadzētu rūpēties par to, lai arī vietēji rakstur debatēs būtu Eiropas skatījums, jo nav īpašas nozīmes, ja ir tikai pašiem sava pašmāja darba kārtība Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un trešām kārtām Es gribētu aicināt komisiju un mūs visus strādāt roku rokā un labāk visu skaidrot vietējā līmenī. Un beidzamais aspekts ir nepieciešams vairāk sieviešu, lai sievietes būtu labāk pārstāvētas visos līmeņos, dažādos amatos, eh, kādus eh, būs arī tagad jāaizpilda. Manuprāt, viena no problēmām ir tāda, ka cilvēki saka, un arī valstu valdības saka, jā, mēs gribam spēcīgākas institūcijas un gribam, lai tās dara vairāk, bet Reāli viņi negrib dot pilnvaru šīm institūcijām, jo tādā veidā dalība valsts atteiktos no savām kompetencēm. Vai jūs domājat, ka Eiropas cilvēku un Eiropas valstu valdības ir gatavas dot lielākas pilnvaras Eiropas Savienībai? Uh, Periškungam vārds. Es nezinu, vai Eiropas cilvēkiem ir bijusi iespēja līdz pašiem pamatiem saprast šo jautājumu, jo viņi principā uzzina to, ko valdības viņiem savukārt stāsta, un valdības pārsvarā saka, ka Brisele ir tie sliktie. Vai nu arī otrā gadījumā, valdības sasnieguma vai veiksmes gadījumā, izliekas, ka pašas ir visu panākušas bez Briseles. Dalību valstu valdības Lielākā vairumā dalību valstu negrib dot lielākas pilnvaras eh, institūcijām, jo viņas labprāt šīs pilnvaras saglabā sev. Dalību valstu valdības būtu gatavas dot lielākas pilnvaras institūcijām tikai tad, ja ir skaidri redzams, ka tas ir vienīgais risinājums. Manuprāt, šī nostāda vienmēr ir bijusi šāda. Bet te nu parāds Eiropas institūciju loma, eh, parlamentu un komisijas loma skaidri to demonstrēt. Man ir ļoti žēl, komisārs kundze, bet man šķiet, ka šajos krīzes apstākļos komisija nav nekādu līdzdarbošanos eh, demonstrējusi, un vienīgais, eh, kas ir rīkojies šajā krīzes situācijā no institūcija puses, ir eh, Eiropas centrālā banka. Parlamentam tuvojās vēlēšanu laiks, komisija, jāsaka, neuzdrīkstējās neko runāt un darīt. Un vienīgais, kā es teicu, kas rīkojās, bija Eiropas centrālā banka. Valsta valdības ir norādījušas, ka uh, Viņas e, pašas spēs tikt galā ar šo krīzi, veicot koordināciju, bet mēs redzam, ka tas nenotiek, ka tas nav iespējams. Tomēr tas viss nekad sabiedrībai, iedzīvotājiem nav ticis izskaidrots. Es gribētu piekrist Cepī kungam. Eiropas parlamentu vēlēšana kampaņa notika dalību valstu līmenī, to veica valstu valdības. Un tālāk runāt par Eiropas politiskajām partijām. Tās, manuprāt, būtībā nepastāv. Tām bija kolosāla iespēja. Un tās šo iespēju neizpildīja. Kā es teicu, nepastāv reāls Eiropas eh, politiskās partijas. Šis partijas pastāv tikai tad, kad viņas Eh, cīnās par to, kā sadalīt ietekmi Eiropas parlamentā. Bet tad, kad notiek Eiropas parlamenta vēlēšana kampaņa, tad šī kampaņa notiek eh, atsevišķi katrā dalību valstī par eh, vietējiem jautājumiem. Rezultāts ir tāds, ka ir ne tikai zema vēlētāja aktivitāte. Un, manuprāt, šīs vēlēšanas arī to parādīs, ka arvien vairāk palielināsies galējo un ekstrēmo partiju uh, pārstāvniecību šeit Eiropas parlamentā gan labējā, gan eh, kreisajā flangā. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstam ne tikai Eiropai, bet eh, arī uh, demokrātijai visās mūsu valstīs. Eh, Galēji labējie, mm, kā šķiet pēc pirmajiem rezultātiem, tātad nacionalistiskās partijas ir gužas diezgan liels panākums, vai jūs prāt, tā ir tāda vispārēja tendence Eiropā, un, un vai mums būtu par kaut ko jāuztraucas, par to, ka nacionālisms uz plaukst krīzes apstākļos Jā, daļa no tā, kas notiek, vai pirmais Eiropas Savienības lielākais panākums ir iekšējā kopējā tirgus izveidošana. Un faktiski to bija relatīvi vienkārši izdarīt. Jā, nu tas, protams, prasīja daudz darba un tā tālāk, bet pamatā pastāvēja vienprātība par to, ka tas ir nepieciešams. Bet tālāk eh, nācās saskaties ar citām politikas jomām, kas izrādījās daudz neviennozīmīgākas. Šeit eh, es runāju par imigrācijas jautājumiem, plurālismu un tā tālāk. Eh, šie jautājumi ir daudz saprotamāki un iedzīvotājiem tādi taustāmāki, un eh, krīzes situācijā, kādā mēs esam šodien, cilvēki var rīkoties attiecīgi un atbalstīt ekstrēmistiskas partijas. Un Tieši tādēļ daudz kas ir atkarīgs no tā, kā noricinās debats starp galvenajām, svarīgākajām partijām. Un jāsaka, ka diemžēl šīs debatas tieši starp Eiropas politiskiem spēkiem ir diezgan vājas. Un šķiet, ka mēs visi bijām vienasprātis par to, ka ir vajadzīgs politizācijas process e, Eiropas debatēs. Un ne tikai debatēs Eiropas parlamenta iekšēnē, bet arī e, parlamentam sadarbojoties ar citām institūcijām. Ir jābūt e, tādam koalīciju veidošanas procesam ne tikai starp partijām, bet arī starp institūcijām. Jo mēs faktiski varam tikai pie tā strādāt. Jo Lisab Lisabonas līgums pats par sevi neizmainīs šo situāciju. Uh, un Dāņi, piemēram, uzskata, ka par to nav vērts balsot, jo tās izmaiņas, ko ienesīs Lisbonas līgums, ir salīdzinoši nesvarīgas, viņuprāt. Bet, uh, lūk, ir šī te lielā vēlme nākotnē tomēr izvērst plašāks konstitucionāls izmaiņas. Un runājot par Eiropas partijām un iespējamām Eiropas partijām, vai ir, e, ir tāda kustība, kas iesākās īrijā konkrēti e, ar parādību Libertas, kas tagad pamazām kļūst par sava veida paneiropas elementu, bet nevienmēr tas e, šī kustība atbalsta Eiropas veidošanos drīzāk drīzāk tā, šī kustība vairāk apvieno anti-eiropiešus, nevis pro-eiropiešus. Sepīkungs, kā jūs domājat? Paldies! Šai jautājumā es gribētu teikt sakojošo. Eiropas Savienības izveidošana bija ļoti uh, sarežģīta lieta, un šī Eiropas kustība bija ārkārtīgi svarīga. Eiropas konstitucionālais līgums, un es labprātāk to saucu šādi, nevis par uh, Lisabonas līgumu. Tas ir līgums, kurā ir konkrēti elementi, kas varētu uzlabot šo Eiropas Savienības pārvaldības dinamiku. Mums eh, tā tad būtu eh, šis eh, prezidentamats uz diviem gadiem Tāpēc nevajadzētu, es domāju, par zemu novērtēt šo līgumu. Bet lieta ir tāda, ka šis līgums nav saprotams, izprotams. Cilvēki to nespēja izlasīt un nespēja saprast, nespēja neko secināt. Bet šajā līgumā ir fundamentāli svarīgas lietas. Piemēram, ir uh, pamatiesība harta. Labi, tā ir protokola veidā, bet jebkurā gadījumā tā būs pilnīgi neatņemama Eiropas Savienības dzīves uh, sastāvdaļa. Tālāk Runājot par ksenofobisku un rasistisku uh, kustību pastiprināšanos un libertas ir nedaudz salīdzinām ar to. Es īpaši nebaidos no šādām kustībām politiskā izteiksmē, jo tās nekad nesasniegs šo politisko masu savā attīstībā. Es no viņām vairāk baidos tajā ziņā, ka tās spēj ļoti ietekmēt sabiedrības viedokli, jo tās aicina, veicina šo naida izpausmu un naida idejas. Mēs nedrīkstam šais apstākļos baidīties no globalizācijas, no būšanas kopā ar citiem. Gluži otrādi mums vajadzētu soļot pa priekšu visiem. Tā kā liela daļa sabiedrības viedokļa pārtver šīs uh, ekstrēmiskās idejas, redziet, no tā es visvairāk baidos. Eiropas Savienības uh, sabiedrība aizvien vairāk pieņem šīs galējās pozīcijas, un pret to mums vajadzētu cīnīties. Un te mums vajadzētu izmantot uh, kopīgu Eiropas metodu ar vērtībām un tā tālāk. Justīna. Uh, un tagad jautājumu uzdos Kristīne. Jā, nu, diemžēl tā ir plaši izplatīta parādība teikt, ka tas, kas ir paveikts, tas, bija, tas ir bijis viegli, bet tas, kas uh, tuvojas nākotnē, ir ļoti sarežģīts vai pat neizdarāms. Tad, kad tika parakstīts Romas līgums, tad daudz teica, ka muitas savienība nekad netiks izveidot, jo tas ir pārāk sarežģīti. Taču pēc, pēc tam citi uh, cilvēki apgalvoja, ka kopējs tirgus būs neiespējams, un tad arī Eiropa nespēs eksistēt un tā tālāk. Un tagad mēs apgalvojam, ka atkal nākošais darbs ir pilnīgi neiespējams. Tas ir ļoti tipiski Eiropai. Manuprāt, ka e, tas solis, par ko es runāju, ir solis no tāda relatīvi uh, politiska uh, vienprātības procesa um, šī viedokļa par kopējo tirgu un jautājumiem, kas tieši skar cilvēku dzīvi, runājot par tālākas integrācijas procesu. Un tieši tas ar politiskās sistēmas palīdzību ir jārisina. Jā, tas būtu tiesa, ja tas, par ko mēs šobrīd runājam, būtu, piemēram, Eiropas federatīvās valsts izveidošana, taču mēs to nedarām. Uh, Ja jūs sakat, ka kopējā valūta uh, eiro nav augsti, uh, augsta līmeņa politisks jautājums, tas uh, ir politizēts jautājums un tas ir bijis ļoti veiksmīgi risināms jaunājums. Es gribētu dot kādu piemēru tam, kas ir ārkārtīgi uh, nepieciešams. Pēdējā gada 20 galotņu tikšanās reizē Londonā uh, piedalījās divi amerikāņi, viens ķīnietis un desmit eiropieši Tas taču ir groteski. Neviens mūs neņem nopietni. Nav iespējams uh, piedalīties jaunās pasaules menedžmenta sistēmas veidošanā, ja uh, eh, Eiropu grib pārstāvēt desmit eiropieši. Pēc tam Eiropas valdības eh, sacīja, sacīja ka tās cīnās par dalību šajā, ehm, šajā sanāksmē. Šķiet, ka Eh, eh, eh, ka ļoti bieži tikšanās reizēs Eiropa ar maz pārstāvniecību gūst maz, maz svara. Valstrēms kundze, ko jūs teiksiet? Es gribētu teikt, ka politiskā atmiņa ir ļoti īsa. Protams, ka jums ir tiesības domāt, ko jums tīk par ambīcijām un par priekšlikumiem, ko ir iesniegus komisija, taču viena institūcija kas visā šajā krīdes laikā ir aizstāvis Eiropas intereses un cenšies definēt, ko kopā būtu jādara, lai pārvarētu krīzi, ir bijuši tieši komisija. Mēs bijām pirmie un vienīgie, uh, kas centās šādu perspektīvu realizēt, jo arī lielās dalība valstis vispirms noliedza, ka vispār būs nepieciešams uh, veikt vai spērt kādu soļus Eiropas līmenī un uh, dažādos laika posmos tās uh, pieņēma dažādas protekcionistiskas metodas, kuras tās vēlējās redzēt ieviest. Un šeit, protams, komisijai nācās iejaukties un rīkoties, Un es gribētu tiešām aizstāvēt komisiju šajā eh, sakarā. Mēs eh, tiešām esam nodrošinājuši to, ka dažādos šajos augst līmeņa samitos, G8, G20 un tā tālāk arī komisija ir savu vieta, un mēs varam šeit aizstāvēt Eiropas eh, intereses. Nebūsim cīniski, jo ir ļoti daudz, kas izdarīts, un šis darbs būtu jāturpina. Un šī komisija tiešām ir uh, padarījusi iespējamu dažādu Eiropas fondu izveidi. Un es domāju, ka tālāk ir jāturpina šis darbs, ir jāveido šīs paneiropas politiskās partijas, jāpārliecinās par to, ka Eiropas perspektīva, Eiropas jautājumi tiek diskutēti dalībvalstu līmenī, ka partijas tātad veidotos, Eiropartijas veidotos uz uh, Nacionālo partiju bāzes un tas mobilizētu vēlētājus. Es jau pirmīt apsolīju uh, jautājumu, kad varēs uzdot Kris, uh, Kristīnu, taču kā sadokungs vēl grib izteikties. Manuprāt, ka G20 nesamazina Eiropas uh, politisko svāru. Drīzāk jau G8 samazina šo politisko svāru, jo tad, kad mēs saskaramies ar pasaules uh, pasaules panorāmu, kurā mēs, eh, kurā sanāk kopā pasaules lielvars eh, un, un arī, arī Krievija. Un arī ar G20 mēs redzam, ka Eiropai E, pieaug, e, pieauga e, tās loma, tīpaši tad, kad tā var runāt vienā balsī. Piemēram, redz, skatīsimies, kāda ir šobrīd Ķīnas ietekme Āfrikā, un šī Ķīnas ietekme Āfrikā aizvien pieaug, un arī šajā, šajā gadījumā ir jādod mums iespēja Eiropai runāt vienotā balsī, tāpēc Eh, tāpēc arī ļoti nozīmīgs ir Lisabonas līgums. Eh, tas, eh, šis līgums ir nepieciešams. Šis ir līgums, kas nav tas pats, kas Eiropas konstitūcija, un līgums, kurā tiek ņemta vērā jaunā situācija, kādā mēs dzīvojam. Un Eiropa nespēja Eiropa ir ļoti sarežģīta eh, dažādās situācijās, ja tā nespēja runāt vienā balsī. Un eh, tagad runāsim par dalību vēlēšanās. Man šķiet, ka 43% ir tas skaitlis, kas ir manā rīcībā. Vai tas atbilst tiem skaitļiem, kādus jūs sagaidījāt? Uh, paldies. Pirmie ziņojumi, pirmās ziņas bija ļoti pesimistisks, un uh, masu informācijas līdzekļi ziņoja, ka prognozes bija daudz zemākas nekā reāli rādītāji ir tomēr eh, bijuši. Mēs, protams, paredzējām, ka šī aina nebūs viennozīmīga. Bet, manuprāt, tas nozīmē, ka mums vienkārši no tā ir jāmācās, eh, mums visām institūcijām un arī dalībvalstīm. Un tieši tas mums šobrīd ir jādara, jāraugās, kā mēs varētu uzlabot šo vēlēšanu procesu un labāk komunicēt ar iedzīvotājiem. I'd, I'd to... Vārds eh, Sinot kungam. Jā, paldies. Es gribētu teikt, ka rezultāts ir nevis nevien, neno, neviennozīmīgs, bet es domāju, ka slikts. Bija liela centiena no Eiropas uh, parlamenta puses, notika koordinācijas starp Eiropas parlamentu un uh, komisiju, bija jūsu komunikācijas plāns, bet neskatoties uz to visu, situācija ir tāda, kā tā ir. Kāpēc? mums neizdodas mainīt šo vēlēšanu aktivitātes uh, ciparu. Jo, kā mēs redzam, tas atkal ir pa, sam, pa, samazinājies par kādiem 3 līdz 5 procentiem, un tas noteikti skārs ietekmēs parlamentu leģitimitāti. Parlamentam ir jācenšas, lai parlamenta debatas būtu reālas, svarīgas uh, iedzīvotājiem, katram uh, individuālam iedzīvotājam dalībvalstīs. Ko mums uh, vajadzēja sagaidīt. Vēlētāji nebūtu nav nesaprātīgi. Mēs redzējām, ka šajās vēlēšanās kampaņas bija absolūti un vienīgi dalībvalstu līmeņos, bet tās nebija dalībvalstu kampaņas. Notika ļoti plašas viedokļu aptaujas, un cilvēki vēlēšanās reāli nobalsoja par to, kā viņi jūtās konkrēti savā valstī. Šeit nekāda Eiropas dimensija nebija. Teikt, ka Eiropas parlaments tāpēc nav leģitīms, tā ir liela kļūda. ASV kongresā vidustermiņa vēlēšanās mazākā 50% ASV iedzīvotāji nobalsoja, bet ASV kongress tāpat laikā tiek uzskatīts par, par visleģitīmāko parlamentu pasaulē. Un es domāju, ka Eiropas parlaments šobrīd ar 43% kā vēlētāju aktivitātes, es domāju, ir uh, absolūti leģitīms. Un neviens šeit nevarētu sūdzēties, gluži otrādi cilvēki varbūt nākošajās parlamentu vēlēšanās balsos lielākā skaitā, jo viņi varbūt beidzot ievēros, ka eh, tam ir kaut kāda jēga un nozīme. Jā, es piekrītu, ka, lai cilvēkus panāktu, lai viņi iesaistītos vēlēšanās, ir nepieciešamas eh, patiesas politiskas diskusijas. Un es domāju, ka ir bijusi liela kļūda līdz šim. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tādas kā sekundāras vēlēšanas daudzās valstīs, bet tās vajadzētu izvērst kā atsevišķas vēlēšanas. Eh, Jā, jautājums ir ārkārtīgi eh, svarīgs. Mēs skatāmies uz eh, skaitļiem, redzam, ka aktivitāte ir samazinājusies, bet ļoti nelielā mērā. Es biju iedomājies, ka uh, šie rādītāji būs vēl ļaunāki. Un, eh, Kas tad gal galā sanāktu? Mēs Eiropas problēmas censtos risināt eh, dalību valstu līmenī. Es biju domājis, ka cilvēki to uztvels, eh, uztvels vēl nopietnāk un atteiktos, principā, balsot šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet gal galā es neesmu tik ļoti pesimistisks. Un man reāli tiešām satrauc Eiropas parlamenta nākotne, jo Eiropas parlamentam Lisabonas līgums paliek lielāks pilnvaras, bet mēs redzam, ka arī šodien jau tagad Eiropas parlamentam ir liels pilnvaras. Un parlamentam ir jābūt atbildīgam savu balsotāju priekšā. Šī saikne, attiecības starp Eiropas parlamentu un vēlētājiem, tā ir jāstiprina. Tāpēc uzskatu, ka, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā, daudz lielāka uzmanība būs jāpievērš Eh, līdzdalības demokrātijai un pilsoniskajai sabiedrībai ārpus eh, tradicionālajiem institucionālajiem saziņas kanāliem. Šī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, sociālās partnerības, nevalstiskās organizācijas un tā tālāk, viņi visi var dot lielāku leģitimitāti Eiropas parlamentam. Mēs esam uh, ekonomisko un sociālo lietu komiteja aizstrādājuši programmu Eiropai, un tajā ir 20. Uh, Eh, divas eh, sadaļas, katra 500 vārdus gara, tātad par 22 svarīgākajiem jautājumiem Eiropā. Un tur ir izteikti apmēram 170 konkrēti priekšlikumi, un, manuprāt, tieši tāds arī ir mūsu uzdevums ekonomisko un sociālo lietu eh, komitejā, tātad palīdzēt komisijai un ministru padomai. Ja mums kopā ar Eiropas parlamentu izdotos panākt kopīgas debatas tādā jautājumā kā šis, es domāju, ka tas tikai uzlabos parlamentu leģitimitāti, un tad mēs varēsim rast reāls atbildes uz reālām problēmām. Eh, pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu analizēt valsti pēc valsts eh, šo datu izpratnē, lai mēs redzētu, kādā veidā tiek eh, ietekmēts iekšējās politikas. Un mums ir palikušas tikai dažas minūtes pēdējo jautājumu uzdot Kristīne. Eh, Periskungs, es vēlētos eh, pajautāt eh, jums par attīstības un stabilitātes paktu. Vai tam vajadzētu palikt tādam, kā tas ir? Jo pašreizējos, pašreizējos apstākļos, ņemot vērā faktu, ka Mums ir jāuzspiež eh, nu, šis te augstākais iespējamais vai pieļāmais deficīta līmenis 3% apmērā, eh, tāpat laikā, kad mums ir šī te negatīva attīstības tendence. Un vai jūsuprāt, varbūt šis pakts ir novecojis? Lūgums atbildēt ļoti īsi. Es eh, domāju, ka Merkels kundze ļoti jauki to jau pateica. Uh, Viņa sacīja, ka visgrūtākais būs tad, kad mēs izkļūsim no krīzes. Pašlaik mēs neko daudz nevaram darīt. Mums vienkārši šī likviditāte ir jāiepumpē mūsu tautsēmniecībās, mūsu ekonomikā. Bet tad, eh, kad krīze beigsies, mums būs jāpāriet uz racionālu budžetu pārvaldīšanu, un tas būs ļoti grūti. Un tas eh, būs brīdis, kad varētu atsā, uzsākt citas debates, bet, diemžēl, mums vairs nemaz nav laika, ir pulkstenis pusdesmit, laiks ritēja ļoti ātri. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, un tiksimies nākamajās debatēs. Paldies!